colleagues, good morning. Dargie kolēģi, labrīt. Sāksim mūsu sanāksmi. Man sākumā ir daži paziņojumi. Pirmkārt vēlos sveikt jaunu kolēģi Sandra Lūcu, EKR grupā, kurš aizvietos Džonu Van Overfeltu. Kā jūs zinat, viņš ir iecelts par Beļģijas uh, finanšu ministru, tā kā Sandar, esiet sveicināti. Saskaņā ar 2015. gada kalendāra apstiprināšanu komitejas sanāksmēm 13. oktobrī, tad ņemiet vērā, ka apstiprināto sanāksmu sarakstu var atrast eh, komitejas mājaslapā galvenajā lapspusē. Lēmumi no pēdējās koordinātoru sanāksmes vispirms par SRM valdes locekļu iecelšanu. Koordinatori nolēma, ka ir nepieciešami uzklausīšanas rīkot visām e, šīm vakancēm saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu un deputātiem ir darīt zinām šie paredzētie laiki saulaicīgi. Tas notiks tālāk Eiropas ekon... E, pusgads ir EPP piešķirts, komisijas rola loma starptautiskajām eh, institūcijām, ALDE grupai, ietekums eh, ziņojums par finanšu pakalpojumiem EPP, investīciju sociāldemokrātiem un EZA izpildes atzinumu veiks prezidiju locekļi. Tālāk iecelšanas procedūru ESCAB. Ekon koordinātori vienojās ar kandidātu rīkot uzklausīšanu. Statistikas konsultatīvai padomai datums tiks darīts zināms vēlāk. Un virs beidzot par ekonomisko pārvaldību ekon koordinātori vienojās organizēt uh, dialogu ar komisāru Moskovičī 24. novembrī Strasbūrā lai apspriestu dalību valstu budžeta plānu projektus. Un, One point has been cancelled, but okay, we move to point seven, uh, where we. Uh, Skatāmies tālāk. Mums ir jābalso arī par. À, tagad strādā mikrofons labi. Tātad pēdējais paziņojums par, i, par prezentāciju, kas mums ir paredzēta pavisam īsa par parlamentu intranet pakalpojumu par e-mītingu un e-komitiju. Lūdzu. Jā, paldies priekšsarētāji. Pavisam īsi paldies par šo iespēju prezentēt komitejai e-meeting. E-meeting ir aplikācija, ka, kurā iespējams e, piekļūt elektroniskajam dokumentu formātam, aizvietojot drukātos papīra dokumentus, kas jums bija iepriekš. Tie jums joprojām būs pieejami, ja vēlēsieties, bet šeit ir elektroniskās versijas pieejams. Tas piedāvā arī citus iegūmus salīdzinot ar papīru formātu. Sauciens no zāles, ko tulk nedzird. Mēs parādīsim, kā e-mītīnga aplikācija darbojās un redzēsiet arī dažus ieguvumus e, šajā prezentācijā. Tā kā mums nav daudz laika, tad e, pārējām pie demo versijas demonstrācijas, ko kolēģis e, tūlīt veiks. Labrīt! Tātad internetā viss šī aplikācija darbojas, nekas nav nepieciešams instalēt, darbojas uz jebkuras ierīces un prezentēšu to uz iPad un zinu, ka tas darbojas uz citiem planšu datoriem tāpat. Uh, Piekļūt ir pavisam vienkārši. Aizējam uz oficiālo Eiropas parlamentu mājaslapu un pieliekam klāt eh, šķērsvītru e-meeting. Pati aplikācija ir iekšēja. Tas nozīmē, ka tai var piekļūt tikai Eiropas parlamenta darbinieki, deputāti un asistenti. Tā kā šeit ir jāievada parastais lietošanas vārds un parole. Šeit ir savējo. Tad, kad esam iegājuši iekšā portālā, pārējām tieši uz e-mītinga lapu, kas piedāvā iespēju piekļūt jebkuras komitejas sanāksmēji. Sākums ir trīs soļi tikai. Protams, tiek izmantots bezvadu tīkls, tam, um, protams, var piekļūt arī ārpus Eiropas parlamenta telpām. Šodien, piemēram, varu izvēlēties valodu, piekļūt jebkurai komitejai, izvēlēšos šodienas komiteju. Sistēma dinamiski izvēlas aktuālākās dokumenta versijas un darba kārtību. Varam skatīt pagātnes sanāksmes un nākotnes sanāksmes, ja tāds ir pieejams. Labajā pusē šeit varat piekļūt eh, darba kārtībai un saņemt arī papildu informāciju. Ag agrāk tas tika drukāts, tagad tas viss ir elektroniski pieejams, un nu, to, tā var piekļūt, nu, kuriem šeit es varu redzēt eh, darba kārtību visās valodās. 5 spiežu un sistēma atvērs pieprasīto dokumentu un, protams, eh, parādīt tiks dokumenta jaunākā versija, kas tiek ielādēta uz vietas. Tātad konkrētajā ierīcē, kas tiek izmantot. Šeit ir dokuments. Varu to, protams, atvērt arī citā aplikācijā. Un tas ir interesanti, jo tajā brīdī es varu veikt daudz ko citu, piemēram, anotācijas, labot, pielikt komentārus. Un visu informāciju, eh, ko es eh, šobrīd pievienoju, to agrāk darījām uz papīra. Tad, kad tas ir izdarīts, varu, protams, padalīties ar šo dokumentu, ar kolēģiem, ar visām eh, anotācijām un komentāriem, ko esmu pievienojis. Tā kā Tā vienkāršā veidā var izmantot e-mītinga aplikāciju. Un, protams, šī aplikācija ir pieejama jebkurā laikā. Pavisam īsa prezentācija par to, kā darbojas e-mītingi. Un kolēģe parādīs eh, e-komitīju prezentāciju. Yes, good morning. Just a very few... Jā, labrīt. Daži vārdi par e-komitīju tīpaši jauno lapu, kur esam e, izvēlējuši. Tātad in, internetā aizējām uz e-komitiju, jūs redzēsiet šādu lapu, apašā apakšā ir Econ Workspace. Uzspiežot to, tiek prasīts ielogoties vēlreiz Tas deleģēto un īstenošanas aktu lapa ir pieejama tikai ekon eh, komitejas locekļiem. Un šeit jūs ievadat savu parasto identifikāciju, lietotāju vārdu un paroli, un nonākat jaunā lapā, kura esam izvēlējuši deleģēto aktu un īstenošanas pasākumu pārbaudēji. Tas, ko jūs šeit atradīsiet, ir četras lietas. Pirmkārt, ievads par to, eh, ko šī lapa dara. Septembra vidū to izveidojām un vēlējāmies par deleģētajiem aktiem, to projektiem, īstenošanas pasākumiem, visu, ko ekon komiteja saņem un kas jums tiek izsūtīts uz e-pasta, tas viss tiek apkopots un glabāts vienā vietā. Ir šī lapa. Otra lieta, ko šajā lapā var redzēt pašreizējā versijā, ir tabula, kur redzam visi dosjē, pie kuriem tiek strādāts. Tātad tas, kas ir izsūtīts ekon locekļiem vai sarunu vedēju komandai ar komentāru sniegšanas termiņiem, attiecīgi uzraudzības iestādai, satradīsiet attiecīgos pasākumu Uzklikšķinot varēsiet piekļūt dokumentiem, labajā pusē jūs redzat arī ēpastu, e kā tas ir sūtīts jums. Visi termiņi šeit ir redzami šajā tabulā. Treškārt ir vispārīga informācija, labā pusē ek ekonu vadlīnijas par to, kā mēs strādājam ar deleģētiem aktiem un īstenošanas pasākumiem, ko koordinātori nesen apstiprināja. Un šeit svarīgākais ir pārskata tabulas. Vienu, ko sagatavo sekretariāts, un vienu komisijas dienestu par visiem deleģētajiem aktiem un īstenošanas pasākumiem, kurus mēs varam eh, sagaidīt drīzumā vai arī kas jau ir atsūtīti. Un visbeidzot, esam eh, dosie mapes izveidojuši eh, labā pusē apakšā redzēsiet, pirmā līmeņa tekstiem, regulām, direktīvām atsevišķa mapīte attiecībā uz deleģētiem izsušanas tirgu un finanšu instrumentu, piemēram, uzklišķinot uz šo mapi. Nonākam pie dokumentiem, kurus saņēma sekretariāts un izsūtīja jums. Viens piemērs - ESMA konsultācija septembra beigās, kā piemērs, uzklišķinot uz sarkano ikonu tad var piekļūt dokumentiem. Protams, ka darbs joprojām turpinās, eh, turpināsim izstrādāt šo lapu, centīsimies ņemt vērā komentārus, ja ir kādi jautājumi, lūdzu sazinieties ar sekretariātu un centīsimies palīdzēt. Paldies! Priekšsēdētais, paldies! Apsveicam, ļoti noderīgs rīks, cerams, ka kolēģi izmantos šo, šos jaunos elektroniskos rīkus, ietaupot papīrus un strādājot efektīvāk. Tālāk septītais darba kārtības punkts - balsošana. Tātad par iebildumu necelšanu, ko paredz 105 punkts kas paredz parlamenta tiesības atteikties no tam paredzēto trīs mēnešu perioda iebilšanai pret deleģēto aktu. Mums ir jāizlem, vai mēs celsim iebildumus tad ļoti konkrēti deleģēto aktu, kas saistīta ar vienoto noregulējumu valdi. Tas nav vienotā noregulējuma fonds, jo šis tiesība akts ir tikai par provizorisko sistēmu kas paredzēta iemaksām, kuras vajadzīgas, lai sektu vienotās noregulējuma valdes administratīvos izdevumus provizoriskajā periodā. Tā kā tas ir jāīsteno pēc iespējas ātrāk. Un tur nekā strīdīga nav. Komisija praktiski iemeslu vadītā lūdza mūs uh, lemt par iebildumu necelšanu, un mums ir jābalso par šo rezolūciju kas tālāk tiks eh, nodot COP, respektīvi priekšsētē konferencei, tālāk plenāru sēdē nonāks, tā kā, ja 40%, 40 deputāti prasīs, tad būs balsošana plenāru sēdē, bet savādāk mēs atbalstīsim iebildumu necelšanu pret šo tiesību aktu, un tad tas sāksies spēkā. Sagatavojiet balsošanas kārtīs, jo balsošana noslēgumā būs elektroniska. Mums ir mums ir jābalso arī par eh, punktiem, eh, arī apsvērumiem. Es ierosinu balsot blokā, ja vien kāds neiebilst. Pirmo grupu blokā un pēc tam elektroniski. Visi piekrīt? Labi, tad tā arī darām. Kurš ir par? Pret? Atturas? Pieņemts. Tālāk pārbauda elektroniskajam balsojumam. Sākam balsot testa režīmā. Divi sociāldemokrāti par trīs, sociāldemokrāti par daudz. Divi joprojām par daudz, viens par daudz. Nu, vēl viens mazāk. Joprojām viens sociāldemokrāti par daudz. Sociāldemokrāti. Vai kāds no aizvietotājiem sociāldemokrātiem var izņemt kartiņu? Jā, paldies, tagad beidzam balsot. Pārbaudījuši esam, un tagad īstais balsojums lēmums necelt iebildums pret komisijas deleģēto regulu 2014. gada 8. oktobrī par provizorisko sistēmu. Sākam balsot. Tātad par paredzētām iemaksām vienotā no regulējuma valdei. Sākam balsot. Beidzam balsot rezolūcija ir pieņemta. Paldies! Tālāk, astotais darba kārtības punkts. Tas ir ļoti svarīgs dosie. Struktūrālie pasākumi, ar ko uzlabo ES kredītiestāžu noturību tātad banku struktūrālās reformas. Kā jūs zināt, tas ir komisijas priekšlikums, kas tika prezentēts eh, vēl iepriekšējā sasaukuma noslēgumā, bet to mēs sāksim apspriest šobrīd. Referents ir Gunārs Hokmarks. Viņam arī dodu vārdu, lūdzu. Much, Liels paldies, priekšsēdētāji! Paldies, ka devāt man šo iespēju prezentēt viedokļu šīm diskusijām, kā rīkoties tālāk ar šo tiesību aktu. Mm, ar lielu prieku tālāk apspriedīšu šo jautājumu ar ANU referentiem un, protams, ar visiem šīs komitejas deputātiem. Esmu pārēdzējis eh, iesniegt eh, projektu 18. decembrī, lai tā nodrošinātu jums eh, jaukus Ziemassvētkus. Mans sākuma punkts ir vesela virkni lietu, par kurām gribu pastāstīt. Pirmkārt, šo, šodien nu, jau ir 2014. gads, nevis vairs 2009. 2009. gadā Mēs bijām nonākuši dziļā krīzē, daudzu makroekonomisku līdzsvaru trūkumu dēļ. Toreiz mēs arī saskārāmies ar to faktu, ka ļoti trūka tiesība akti, kas eh, sniegtu stabilitāti finanšu sistēmai. Un es domāju, eh, to ir svarīgi apzināties un paziņot, jo kopš tā laika, kopš 2009. gada līdz 2014. gadam, Mēs esam panākuši daudz. Lai ko jūs teiktu, es zinu, ka viedokļi ir atšķirīgi par šo lietu, taču mēs uh, ieviesam daudz tiesību aktus. Daži saka par daudz, citi saka par maz, taču tas nav pretrunā tam faktam, ka Mūsu rīcībā ir daudz tiesību aktu. Tātad Eiropas finanšu sektora aina ir mainījusies milzīgi. Es nosaukšu tikai dažos saīsinājumus, un tad katrs var domāt par to, kā jūs to varat skaidrot. MI, MIFI 2, CRR, CRD4, DDS, SRM, SSM un vēl viss, kas cits. Uh, EBA, e tātad Eiropas banku iestādi, visāds cits uzraudzības iestādes. Mums ir uh, fundamentāli jauna struktūra izveidot, un šī jaunā struktūra gluži vēl nav sākusi darbot, jo tā ir, tā sakot, tik tikko uzslieta. Tātad uzraudzība, uh, vienotais, vienotā noteikumu grāmata, Eirozona, vienotais stabilitātes mehānisms SRM un drīz jau man šo saīsinājumu pietrūks, bet, nu, pēdējā mana trumpja karte EBRD, tāda banku atvesļošanas direktīva. Es domāju, tas ir ļoti svarīgi, ka par to runāt. Tātad tā ir viena no lietām, kas milzīgā apjomā ir atšķirīga no situācijas, ar kur saskārāmies 2009. gadā. Taču cita lieta ir, ka kopš 2009. gada lielākās izmaiņas Eiropas ekonomikā, un man tas ir ļoti svarīgs izējas punkts, ir tas, ka, ticiet vai ne, izmaiņas budžeta deficītā un uh, Um, parāda slogā. Tātad tas ir privāto investīciju fondu reforma. Ja jūs uzzīmēsiet līkni vai līniju no tā, kas mums ir bijis ilgu laiku, tad varētu sacīt, ka šodien par 900 mil, miljārdiem eiro mums pietrūkst investīciju Eiropā. Tas ir salīdzinot ar uh, Eiropas komisijas priekšsēdētājs Žans-Klauds Junkers piedāvā 300 miljārdu eiro uh, programmu uz trim gadiem, taču mums Eiropas Savienībā pietrūks 900 miljārdu eiro investīcijām. Un uz to ir jāraugās pārējās globālās ekonomikas gaismā. Tā, Savukārt pārējā globālā ekonomika pieņems spēkā. Tas attiec uz ASV, Āziju un citiem reģioniem. Un šis investīcija trūkums ir ne tikai problēma tam, ka mēs nevaram atgūt izaugsmi un konkrētspēju, bet beigās tas mūs novedīs pie jaunas finanšu krīzes. Jo tad, ja mēs neinvestēsim, tad ka, aktīvu kapitālu vērtību mēs nespēsim saglabāt, un tas savukārt ir priekšnoteikums finanšu sistēmas stabilitātei. Milzīgi finanšu krīzes e, daļa ir tieši saistīta ar, ar kapitālu kritumu, un to ataino ar izturības testi. Tātad e, šo aktīvu vērtību ir ārkārtīgi svarīgi, tas ir pašsaprotami, tomēr tas ir vēlreiz jāsaka ja kapitāla vērtības trūks, tad ir grūti panākt jebkādu kapitāla prasību izpildi. Jebkurā gadienā te būs trūkums. Šie manā skatījumā ir divi ļoti svarīgi izejas punkti. Un treškārt, tā ir atbilde uz to, diskusijas par kapitāla tirgu savienību. Es domāju, tas ir nepieciešams, jo investīciju trūkums galvenokārt ir krīzes ekonomika modelis. Pašsaprotam, tas attiec uz mums visiem, taču vēl jau vairāk tā tas ir krīzes ekonomikās. Tas nozīmē, ka mums jārada likviditāte visā Eiropas Savienības tirgu. Mums jānodrošina investīcijas un likviditāti visā Eiropas Savienībā. Un no šīs perspektīvas es raugos uz banku struktūru tiesību aktiem, tātad no šiem trījiem punktiem. Kā jau sacīju, ļoti svarīgi, lai mēs atbalstītu kapitāla tirgu savienības attīstību, lai šī savienība tiešām varētu darboties. Universālās bankas taču ir daļa no šīs savienības, varētu sacīt, ka šodien uh, bez vienotajiem noteikumiem. Tas ir vienīgais reālais spēlētājs kapitālu savienībā. Cerams, ka nākotnē būs likviditāte visiem mūsu tirgiem. Šāds ir mans pārdoms un arī izturības eh, testi liecina par to ar faktiem. Finanšu tirgu krīze galvenokārt bija saistīta ar um, mazumtirzniecību un uh, nekustamo īpašumu. Nevar sacīt, ka universālās bankas paši par sevi ir problemātiskas. Es domāju, ka to varētu raudzīties arī otrādi. Notikuma gaita Kiprā būtu bijis labi, ja būtu bijušas universāls bankas. Jo tad, ja jums nav neviena cita balsta, tad, kad banka saskars ar problēmām. Un ja tā paļaujas tikai uz noguldītājiem, tad ir jāņem nauda no noguldītēm. Un tad es atgriezīšos pie banku atvesļošanas uh, direktīvas. Tas eh, tā it kā prezumē, ka bankām būs ne tikai kapitāls, bet arī izturība uh, spiediena gadījumā neprasīt noguldītē naudu. Tas man novad pie tā, ka saku, uh, ka nevar sacīt, ka universāls banks pats par sevi ir problemātisks. Es vēlos, lai mūsu rīcībā būtu nevis struktūrāli e, kritēriju, uz struktūru balstīt kritēriju, bet uz risku balstīt kritēriju. Tas nozīmē to, ka ja universāls bankas mūs pakļauj riskiem, um, kas ne, kurus neatrisinās uh, visā tiesība akti, kurus jau minēja, tad mums ir jāpievērš uzmanība problēmēm, kas var izrietēt. Taču priekšstādātāji kungs ir svarīgi nodrošināt PRD drošību, jo tā ir politiskā psiholoģija. Ja banka saskars ar problēmām, un jūs redzat, ka šie 8%, kas ir nepieciešami uh, izmantošanā, beilina procedūrā tikai ietekmēs ieguldīt, noguldītājs. Atklāt sakot, es domāju, ļoti maz valdība, kas ir gatavs tad ievērot regulu BRRD principus, šo regulu principus, jo tad jūs redzēsiet, būs milzīgas demonstrācijas Londonā, Berlīnē, Stokholmā, lai kur mēs būtu. Es nedomāju, ka valdības tad sacīs Nu, tāda ir spēles noteikumi. No šī viedokļa raugoties, es domāju, ir labi, lai mūsu banka sistēma būtu diversificēta, dažādot, bet arī tāda banka sistēma, kas uh, sniedz iespēju nodrošināt likviditāti, un tas attiec no mazumtirdzniecības bankām līdz pat citām. Bet tad ir jānosaka riska kriterija. Es domāju, iepriekšējā tirzniecība ir jāaizliedz, kā to piedāvā arī komisija. Daudz iegunu no tā nav. Runājot par tirgus veidošanu vai likviditātes veidošanu, mums ir jāizmanto pieeja, kas balstās risku. Es domāju, mums ir jāizmanto tiesību akti un BRD, kas sniedz nacionālam iestādēm iespēju iesaistīties diskusijās ar banku, jūs uh, neesat uz atveres ceļošanās ceļa, jums jāmaina biznesa modelis. Tas tātad ir pakļauts PRD. Tātad es piedāvāju strādāt pie šiem tiesību aktiem, lai pēc iespējas mazāk, eh, pēc iespējas samazināt risku, ar kur vēl saskaramies tāda ir uh, eh, prezumcija visiem tiesību aktiem, kas jau ir mūsu rīcībā. Mums jāņem vērā tas, ka mums nepieciešama funkcionāla banku sistēma, kas labi darbojas visā Eiropas Savienībā, kas piedāvā likviditāti un finansējumu investīciju. Un mums ir arī jāizveido sistēma no tiesību aktiem, kas jau ir mūsu rīcībā tad eh, vienoto noteikumu rokas grāmata mums eh, nodrošinās investīcijas izaugs. Paldies! Paldies referentam, saka Gualtieri kungs. Paldies par viņu uzstāšanos, kas pavisam skaidri iezīmēja vadlīnijas. Tad tagad varēsim sākt debates. Un pirmais runātājs ir ēnu referents eh, no sociāldemokrāta grupas Jākubs Vans Sekens. Paldies priekšstādātāji! Paldies priekšstādātāji, paldies Gunāram Hokmerkam par šo iespaidīgo ievadrunu. Es domāju, jums ir pilnīgi taisnība. Mums uz šo tiesību aktu jāskatās jau pieņemto šajā komitejā un citās komitejās izstrādāto tiesības aktu gaismā pēdējo divu gadu laikā. Es domāju, šis ir saistīts tiesību akts. Un Eiropas centrālās bankas rīcība, mm, tātad šie stresa testi, norādīja nepārprotam uz to, ka papildu kapitāls bija nepieciešams tikai dažām bankām un neplašā apjomā Tātad izturības testi skaidri norādīja, ka Eiropas banku sistēmā saskaramies ar nopietnu problēmu. Un viens no iemesliem, kā jūs pamatot norādījāt, kāpēc eh, citas eh, pasaules daļas dinamiskāk attīstās nekā Eirozone, ir saistīta ar to, ka mums negluži izdevās eh, iztīrīt tās problēmas, kas mums bija banku sistēmā īpaši šīs pastāvīgās problēmas pasākums, uz kuru vēlos vērst jūsu uzmanību, ir eh, zemas vīras, zemes zimes, zemes vīras īpatsvars, kas saistīts ar šo darbību. Turklāt tas turpinās. Un par ko tas liecina? Par to, ka mēs vēl ar vienu lielā mērā paļaujamies uz kritērijiem saistībā ar riskiem. Un tas tad var atainot liels modeļu riskas. Ja štā, šis īpatsvars ir mazāks par 3%, tad jums ir, nevajadz, jums ir vajadzīgs tikai neliela kļūme jūsu modelī, un tad jūs atkal nonākt pie banku krīzes. Tas, ko jūs sakāt, man nedaudz uztrauc, jo jūs sakāt, ka modeļu problēmas trūkumu, kas iekļaut pašreizējā sistēmā, jūs vēlaties tās pārlikt uz banku pārstruktūrēšanas likumu Un manā skatījumā mērķis, kāpēc mēs ar, ar šo tiesību aktu nodarbojas, ir tieši pretējs. Mēs vēlamies mūsu mākslas sistēmu padarīt noturīgāk. Tas attiec, piemēram, uz uh, patvaļīgiem lēmumiem, kurus uzraugi kopā ar valdībām, mm, politiskās spiediena rezultātā būtu spiesti pieņemt. Mēs vēlamies šo sistēmu padarīt noturīgāku. Un šajā kontekstā es uzskatītu, ka šis tiesība akts ir izšķirīgi svarošs. Un es pat neesmu pārliecināts par to, ka dažos no šiem punktiem tā ir pietiekoši, šis akts ir pietiekoši tālējošs. Un es jums sniegšu piemērus. Pirmkārt, par zinām darbību aizliekšanu. Ja jūs paraugāties uz pašreizējo projektu, respektīvi uz aizliegumu tirgoties ar īpašumu. Tad ir redzams, ka nevar aizliegt, ka nevar, ka ir aizliegts aizdot, un ir svarīgi mācīties no sistēmas, kas svarīga krīze, kur tam bija nozīme, bija nevis pēdējā, bet šī te uh, ilgtermiņa kapitāla krīze, tad nebija skaidrs, kāpēc visi šie cilvēki pēkšņi uh, rīkojas tā, ka Fed ieinteresējās. Un iemesls bija tāds, ka, ka lielās bankas tāds kā Citibank bija aizdevušas ilgtermiņa kapitāla menedžmentam plašā apjomā. Un pateicoties šīm kredīta attiecībām, mēs nonācām šajā ļoti sarežģītajā situācijā. Tad ierobežošana, kā ilgtermiņa kapitāla menedžmenta piemērs. Ne tikai neļauj lielajām universālām bankām iesaistīties šajos fondos, bet arī neļauj tām aizdot plašā apjomā. Un jūs zināt, ka reālajai ekonomikai tas ir īpaši svarīgi. Mēs gribētu, lai tas atainotos ar tiesību aktos. Un otrkārt, es te visu neuzskaitīšu, taču otrais punkts man skatījumā ir svarīgs. Ir šī lēmuma pieņemšanas iespēja pašreizējā ietvarā mums ir eh, liela manevra telpa daudzos līmeņos un nav runa par uh, īpašām struktūrām, kā riski vai metriskie rādītāji tiek eh, mērīti, to darīs Eiropas banku iestāde un pamatoties uz šo atzinumu komisija nāk kalējā ar priekšlikumu, kā šie rādītāji vai mērījumi jāinterpretē vai pasākumi jāinterpretē. Un tad banku uzrauga ziņā būs pieņemt lēmums pamatoties uz šo, šiem rādītājiem un īpašiem uh, indikatoram, ko norāda cits iesaisties puses. Es negribētu būt iesaistīts šajās uzraugu un banku sarunās, kur tiek spriedz, vai šis lēmums galīgs vai ne. Es domāju, viss šis iesaisties puses EBA komisija un, un attiecīgi uzraugi rīkoties atbildīgi, taču viņi nonāk ļoti sarežģītā situācija, ņemot vērā lielo lobiju spiedienu, ka viņi tiks pakļauti Arī mēs eh, šajā komitē saskaramies ar šādu lobijas darbību. Un es domāju, ka mums būtu jāpalīdz šīm iesaistītajām pusēm varbūt tādā veidā, ka papildus noteiktumajām procedūram, kas jau uzskaitīts, mēs varētu viņiem piedāvāt tādu kā atbalstu. Lai kāda ir visi šie fakti, tie ir visi ļoti svarīgi, taču būs savu veidu uh, bremze kas nosaka, ka tālāk iet nedrīkst. Mēs te nerunājam par jebkādu veidu universālo banku, bet par lielākajām universālajām bankām, kas darbojas Eiropā. Šī bremze, tad pamatotos uz ļoti vienkāršu pasākumu, jūs varat iet tik tālu, bet nevairāk. Šie ir divi ierosinājumi, pie kuriem strādāsim, <laughs> Daudzi citi vēl varētu būt izskanējuši, bet man pat labā nav laika. Šī ir tikai pirmā viedokļa apmaiņa. Es tikai gribēju jums parādīt, kāds varētu būt šī tiesība akta mērķis, vismaz no man viedokļa. Paldies. Thank you very much. Next. Lielas paldies. ECR grupas vārdā Saids Kamals. Lūdzu. Paldies priekšstādātē. Šis ir viens no jautājumiem, Eh, kuru iepriekšējā sasaukumā mēs skatījām ar zināmu um, vienot viedokli vairākās grupās. Bija svarīgi, ka mēs radām vienošanos, jo īpaši pēdējā sasaukumā, kad arī Makāsi izstrādāja pašinstīvas ziņojumu šajā jomā, tur tiešām valdīja plaša grupu vienošanās. Paskatoties pēdējiem pieciem gadiem, es domāju, pamatot var sacīt, mēs varētu skatīties, kādu struktūru arhitektūru esam izveidojuši Eiropas līmenī ar visiem šiem saīsinē. Vai esam atrisinājuši problēmu, eh, ja kāda valsts, eh, ja kāda banka saskartos ar problēmu, vai mums nebūtu viņa jāizpērk? Šķiet, ka nē, bet tam būtu bijis jābūt prioritātam, prioritātei pēdējo piecu gadu laikā. Mēs pieprasījām finanšu darījumu nodokli un pieprasījām, uh, uzbrukām privātiem fondiem, taču tas viss neatrisinās. Galvenais ir banku krīze un banku uh, kļūdu novēršana. <clears throat> Viena no lietām, ko viņi saka, ir, ka viņiem izdevies ir atrisināt problēmu, Dažas, val, dažām valstīm izdevās izvairīties no valsts bankrota, un tomēr eh, mēs saskaramies ar banku krīzi. Nu, tas tā vienkārši sacīts, bet nu negrib te sīkāk eh, stāstīt. ECR pēdējā sasaukuma laikā ar citu grupu atbalstu aicinājuši trim lietām. Pirmkārt, jānodrošina, ka ja banka bankrotē, tad jāļauj tai bankrotēt, nevis nodokļu maksātājiem tā ir jāfinansē. Tā uzskata arī brīvā tirgus liberāļi. Mēs uzskatām, kāpēc nodokļu maksātājiem būtu jāmaksā par banku, par bankas glābšanu, lai tad tā grimst. Uh, tāpat kā jebkurā citā konkrēt spējāk tirgi. Mani draugi no pakreis no man saka, kāpēc e, būtu uz to jātērē nodokļu maksātāja nauda, ja to varētu tērēt uz kaut ko citu, daudz veiksmīgāk. Tātad e, par to jābūt konsensam. Otrakārt, atbildība. Atšķirībā no maniem draugiem pa kreis no manis Es domāju, ka akcionāriem var būt milzīgas summas, ja viss ir eh, labs, eh, ja viss norisinās labi bankā. Taču es nepiekrītu tam, ka tad, ja banka negūtu sekmes, tomēr jums ir milzīgi bonus un tā tālāk. Un treškārt, grāmatvedības standārti. Ja jūs jūsu grāmatvedības eh, dokumentā izmantojat grāmatvedības instrumentu un tajā nav paredzēti uh, Uh, instrumenti trūkums sekšanai, iztrūkums sekšanai, tad uh, beigās 2,8 triljonu dolāru ir jāmaksā par šiem trūkumiem. Tad kā kaut ko tādu var pieļaut? Un tātad šajā komitē mums arī šī problēma būtu jārisina. Tātad kas mums jādara? Tātad mēs, mums ir jārisina tieši tas, ko mēģinām uzlabot. Un ja banka grimst RRD, CRD4, kā mēs ar visiem šiem saīsinājumiem esam atrisinājuši šo principu pārāk liels, lai nogrimtu. Vai jābūt intervences, vai uh, izpirkšanas principam, vai kāda veida intervences ir jāpieļauj. Manā skatījumā ideālā pasaulē varētu sacīt, vai jebkurai bankai būtu jāļauj nogrimt. Taču jābūt ir konkrētai risinājuma sistēmai. Uh, varbūt vienā jomā eh, valsts varētu iejaukties, proti, ka bankas klienti ar vienu var izņemt savu naudu. Citādi būs nemiera. Eh, par to skaidrs varam vienoties. Otkārt, vai universālās bankas gūs labumu no netiešām subsīdiem, vai tā ir pareizi? Gunārs atbalsta universālo banku ideju, taču patiesībā eh, ar izpirkšanas naudu. Vai mēs atbalstām tādu darbību, kur patiesībā nevajadzētu atbalstīt ar nodokļu maksātāju naudu? Un tālāk mums ir jānodrošina, ka tās dalībvalsts, kas vēlas iet tālāk nekā šeit piedāvātais variants, varētu to darīt. Es tiešām gribētu, lai valstī būtu šāda iespēja daudzās dalībvalstīs citas reformas tiek apspriest, mums būtu vārds eh, ieklausīties ja šajās idejas, taču vēl neesmu stingri pieņems lēmumu, cik tālu iesim šai gadījumā. Būtu labi sadarboties ar kolēģiem no iepriekšējā sasaukuma, kas arī nodarbo šo jautājumu. Tur mēs radām konsensu, un es tiešām vēlos, ka arī šeit mēs varētu šādu konsensu izveidot. Paldies! Thank you. Priekšsēdētājs, paldies. Tālāk Alta grupas vārdā Silvija Gulāra. Paldies, priekšsēdētāji. Tātad šodien ir pirmā viedokļa apmaiņa. Es pagaidīšu, kad visi uzliek austiņas. Tātad pirmā viedokļa apmaiņa, un manā skatījumā vēl jau svarīgāk ir mums būt piesardzīgiem, ir jauna komisija, ir vēl jāpārliecinātās par to, ka jaunais komisārs iestājas par iepriekšu tekstu, ka ir arī zinām pretestība padome un mana trialoga pieredze ļauj man spriest, ka ar vienu ir ļoti, ļoti grūti. Tad, ja trialogam ir tabula četrās stabiņos, padome ar vien citādi interpretē komisijas tekstu. Un personīgi es gribētu, lai šeit parādītos Eiropas centrālās bankas dzīve jo komisija vēlas piešķirt uh, liels lēmējas spēles uh, uzraugu um, iestādē. Skaidrs, ka ir veikti stresa tests, un tas labi, tomēr es nedomāju, ka varam izveidot visā uh, veselu sistēmu iestādēji, kas uh, attiecīgā gadījumā teikt, ka viņai nav kompetenci un līdzekļu risināt situāciju. Pat labam, protams, esmu gatava iesaistīties diskusijās ar referentēm. Referentiem ir zināms bažas par finanšu tirgus sadrumstalotību. Šajā tekstā ir tāda ideja, ka būtībā mēs varētu piemērot, zinām, dalībvalsts tiesību aktus, nevis kopējos tiesību aktus. Dažas dalībvalstis Eh, Beļģija, Vācija, apvienotā karaliste šo tekstu arī uztver. Nu, pamatā tā nav problēma, ja beig beigās rezultāts būs vienāds. Un kad neradīsies konkurences noteikums starp dažādām dalībvalstīm, kur bankām varētu būt mītne. Te, protams, ir Eiropas centrālās bankas loma, ja ir vienotie noteikumi, tad jāskatās, kā tad būs to attieksme ar nacionāliem noteikumiem. Ar um, atveseļošanas uh, dokumentu mums jau bijusi ārkārtīga mm, dalībvalstu iesaiste, ka tās pašas par saviem noteikumiem iestājās. Uh, Jāpaturprātā vēl viens cits elements, kas bieži vien uh, jauc mūsu plānus. Te ir arī liels demokrātisks pārdoms, tāpēc es vēlētos šeit, lai būtu ziņojums par šo tēmu. No kurienes nāk šis teksts? Ja ir jāpārskata finanšu stabilitātes ziņā, tad eh, ar to arī varētu apmierināties. Règles internationales et tout ça, on ne sait pas très bien comment ça va interférer.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 a que podamos discutir, que comparto muchas de las cuestiones que ha planteado y que creo, evidentemente, que la revisión legal debe ser la batalla que debemos eh, llevar a cabo. Muchas gracias. Thank you. Uh, now the last speaker for the FDD is Mr. O'Flynn. I apologize, the chair. Unfortunately, I have uh, another commitment. I have to be in another place at 12:30, so I leave the ask ask the